ar reglamentu 78. pantu kopā ar padomas prezidentu pas, parakstījuši pieci tiesību aktus, kas ir parastajā likumdošanas procedūrā pieņemti, un arī šo uh, tiesību aktu uh, nosaukumu tiks sēžu protokolam pievienot.